Tika izniegts seši rezolūcija priekšlikumi, debats līdz ar to ir beigušās un uh, balsošana notiks tagad. Vispirms par rezolūciju par Bangladešu, par cilvēktiesībām un vēlēšanām gadāmajām. No piecām politiskajām grupām ir rezolūcijas projekti. Par astoto pāntu turinās teksts. Uh, Pašanās balsnēs sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devieties pāns, oriģināls teksts, tieši tāpat pašnās balsēm sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. I apsvērums. Jau paziņoju ka Danukungs ir pieteicis mutisku grozījumu, bet viņš nav. Tad mēs balsojam bez šiem mutisku grozījumu. Orģināls, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. Rezolūcija kopumā. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie rezolūcija par Katāru viestrādnieku stāvoklis. Kopīga rezolūcija no četrām politiskajām grupām. Balsojam par 8. pāntu oriģināls teksts, kurš par? Pret. Nebija skaidrs, balsosim elektroniski, sākam balsot. Vai visi nav pasojuši? Beidzam balsot. Norādīts. B. Or, um, grozījums oriģināls teksts. Elektroniski balsosim. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Grozījums E. Ordināls teksts elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts. Par rezolūciju kopumā ar grozīm mēs sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot rezolūcija arī pieņemta. Tālāk balsojums par Bolīviju, par taisnīgu tiesu Bolīvijā, par Elodu Tāso un Mario Tadiču. Kopīga rezolūcija ir no četrām politiskajām grupām. Vispirms par ceturto grozījumu, kurš par pret atturas norādīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts arī. Tad par ordinālu tekstu un mutisku grozījumu, kā, ko izklāsies eh, Dekaizras kundze. Jā. Eh, Nevaru atrast. We will give it to her. An amendment oral. Which one? Sorry. Ah. Sorry, sorry, sorry. Atvainojiet, atradu. Ceturtajam pantam gribēju svītrot vārdus and take concrete measures and steps pieņemt konkrētus pasākumus un soļus. Nedomāju, ka ADD piekrīt kompetence veikt pasākumus un soļus. Vai kāds iebilst? Tam nav pilnvaru. Zwei, ja, sechs, acht, zehn, zwölf, okay. 14. 15. No, no, but it's only 10% in the afternoon, so ah, there okay. is an offer position. Yes. Okay, tas ir genügend. Um... Ähm, Jā, tie ir pietiekami daudz iebildumu. Ceturtdienas pēcpusdienas balsojumā ir citādi. Tad atstāsim ordinālu tekstu ceturtajā pāntā, par to būs atsevišķi balsojums. Kurš balso par oriģinālu tekstu? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts pēc A grozījuma, pirmais grozījums, kurš par pret atturas norādīts, pēc uh, e, apsvērumu G otrais grozījums par pret atturas. Arī tas ir norādīts. Tad mēs varam pār, pāriet pie rezolūcijas balsojuma, kā kopumā personāls balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Cienāmas kolēģis un kolēģi, šis protokols eh, sanāksmē nākamajā plenārsēdē tiks iesniegts apstiprināšanā, ja nav nekāda iebilžu slēdzam sanāksmi, un šajās rezolūcijās tiek attiecīgiem personām tiks nosūtītas un attiecīgiem komitējiem. Sirsnieks, paldies visiem, kas izturēja, paldies arī darbiniekiem, un eh, ļoti labu ceļu māju, Odī kungs par reglamentu.